Ziņojumi par uh, grupu veidošanu tika uh, eh, iesniegta Eiropas parlamenta priekšsēdētājām. Dargie kolēģi, es vēlējos jums paziņot, uh, ka visi dokumenti saskaņā ar reglamentu 183. pantu, uh, visi dokumenti, kas saistās ar vēlēšanām, ir iesniegti komisijai, kas pārbauda vēlēšanu rezultātus. Es vēlējos jums atgādināt, ka tie deputāti, kas ir ievēlēti Eiropas parlamentā un saskaņā ar trešo pantu, otro punktu, iesniedz rakstisku paziņojumi, ka viņi nav stājušies nekādā amatā, kas saskaņā ar septīto dokumenta punktu par vispārējām vēlēšanām eh, nebūtu savietojams ar Eiropas parlamenta deputāta mandātu. Ja e, deputāts ir iesniedzis šo rakstisko paskaidrojumu, tad saskaņā ar 3. panta otro punktu reglamentā viņš var piedalīties Eiropas parlamenta un tā orgānu sanāksmēs ar pilnām tiesībām, ja viņa e, mandāts nav ticis pārbaudīts vai kāds vēlas to apstrīdēt, vēlas apstrīdēt tā likumību. Tādēļ es pieprasu, lai 11 deputāti, kas joprojām nav parakstījuši šo paskaidrojumu, to dara nekavējoties nekavējoties. Šorīt saskaņā ar mūsu reglamenta noteikumiem mums ir jāievēl.